kungi, nākamā sēde būs rīt, eh, trešdien, 9. oktobrī, tā sāksies pulkstens 9. būs līdz 2, tad no 3 līdz 11. vakarā. Ar darba kārtību varat iepazīties tīmekļa vietā.